pārskatīt eh, pašreizējo praksi valsts iepirkumā, un tas arī ļaus nodrošināt eh, vajadzīgo ietekmes tirgu. Domāju, ka kopā šie pasākumi nodrošinās eh, skaidrus signālus tirkumu un ļaus valsts iepirkuma iestādēm, ražotājiem un investoriem labāk plānot pārēju uz bezemisiju mobilitāti līdz gadsimta vidum. Šīs direktīvas pieņemšana līdz ar to ir ļoti nozīmīgs solis ceļā uz mūsu mobilitātes dekarbonizāciju, un tas ļaus mums panākt bez emisiju mobilitāti līdz 2050. gadam. Paldies! Lielas paldies eh, Bulčas kundzei, un eh, tagad eh, transporta un turisma komitejas vārdā izteiksies Delī kundze. Es neredzu, ka viņa būtu zālē. Iespējams, ka viņa varēs izteikties vēlāk. Un tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvis. Un pirmais ir ETP pārstāvis Pīperkungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Komisāris kundze. Vides aizsardzība un piesāņojošo vielu samazināšana, protams, notiek Mm, nosakot stingrus ierobežojumus dalībvalstīm, un jo īpaši mums ir jādomā par eh, enerģijas ietaupīšanu un CO2 izmešu samazināšanu. Te eh, ir jādomā, piemēram, par eko mārķējumu, tāpat arī par mm, emisiju tirdzniecības schēmām un tā tālāk. Ja mēs to visu darīsim, tad mēs būsim īsti neiropieši, taču mums nevajadzētu pārāk iedziļināties detaļās, jo īpaši mums nevajadzētu iejaukties eh, pilsētās, pašvaldībās, pagastos. Dāmas un kungi, ar šādu uzdevumu mēs esam tagad mūsu pašvaldībām ielikuši mm, lieldienu groziņā tādu nepatīkamu lieldienu olu. Mums vajadzētu uh, paskatīties, kāda ir dzīves realitāte dalībvalstīs, un no Eiropas to ir grūti saskatīt. Diemžēl šāda veida kvotas radīs valsts iepirkumu nevajadzīgi dārgu. Galu galā, kā kādus autobusus pirkt, vajadzētu domāt pašām pašvaldībām, to nevajadzētu noteikt no Briseles. Mājās mums atkal pārmetīs, ka Brisele pārāk iejaucas mūsu darbā. Liela daļa no tautas partijas grupas eh, tāpēc, diemžēl, noraidīs šo direktīvu. Paldies! Liels paldies! Tagad eh, sociāldemokrāta grupas vārdā izteiksies Dānsa kungs uz divām minūtēm. Paldies! Priekšādātāji, liels paldies! Es eh, vēlētos arī pateikties Grība kungam un uh, komisārei liels paldies arī padomas pārstāvjiem. Liels paldies par šo izcilo darbu, ko kopā esam paveikuši. Grība kungs, jūs bijāt ļoti taisnīgs referents, un es patiešām tā domāju. Jūs vedāt šīs sarunas starp grupām ļoti labi, un es apsveicu jūs par paveikto. Šis dosie ir ļoti labs piemērs tam, uh, ko mēs šeit darām, kāpēc mūs ievēlēja. Mums ir jādomā par mūsu tālāko rīcību, kā mēs padarīsim automašīnas uz ceļiem tīrākas, un tāpat arī mums jādomā par to, kas tad īsti rada visvairāk CO2 emisijas un kas padara mūsu gaisa kvalitāti pilsētās tik sliktu. Uh, Valsts iepirkums sastāda apmēram 14% no Savienības IKP un apmēram 70% no jaunajiem reģistrētajiem autobusiem arī ir saistīti ar valsts iepirkumu. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina nauda tīriem transporta līdzekļiem, kas ļaus dalību valstīm sasniegt savus klimata un enerģētikas mērķus. Līdz 2030. gadam 65% no autobusiem būs jābūt tīriem saskaņā ar direktīvu. Protams, ka tagad komisijai un dalībvalstu valdībām vajadzētu nodrošināt, lai pašvaldībām pietiktu līdzekļu. Gribētu reaģēt uz ETP kolēģu teikto. Šīs ambīcijas mums ir vajadzīgas. Mēs nevaram vienkārši sēdēt klēpī saliktām rokām, cerot, ka situācija pati no sevis uzlabosies. Šie smagie lēmumi ir jāpieņem tagad. Protestus esam pieredzējuši ne tikai dažās dalībvalstīs. Šie protesti ir visur un ielās iziet ne tikai jaunieši, bet arī citi. Tieši tāpēc mums ir jārīkojas. Tāpēc arī esmu lepns, ka esam to darījuši. Vēlos arī norādīt, ka tieši Mm, parlaments un pilsētas vēlas šīs ambīcijas, savukārt dalība valstis mēģina visu nonivelēt. Es eh, patiešām ceru, ka es atgriezīšos parlamentā. Protams, esmu brīts un tāpēc to teikt ir mazliet riskanti, bet ja šī ir pēdējā runa plenārsēdē, vēlos jums teikt, ka jūs visi esat lieliski un jūs visi šeit esat atnākuši, lai darītu pareizas lietas. Esmu daudz no jums mācījies un ceru, ka vēl varēšu iemācīties. Lielas paldies, godāmā kolēģi, un daudz veiksmes! Tagad um, Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā izteiksies Demis Mākeri kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšādātāji! Komisārs kundze, kolēģi! Mēs agrāk spriedām par emisiju standārtu um, noteikšanu lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Tagad savukārt mēs runājam par tīriem transporta līdzekļiem un šādu transporta līdzekļu ražošanas stimulēšanu. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, ka rītdienas pēdējā balsojumā parlamentā mums ir iespējas izvēlēties reālus, praktiskus veidus, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām un pret gaisa piesārņojumu valsts iepirkuma rādītāji ļautu mums pāriet uz zemu emisiju mobilitāti. Šeit dalību valstīm vajadzētu dot piemēru. Mana valdība, Flandrijas valdība, ir iestājusies par tīru enerģiju. Un tieši tāpēc mums vajadzētu pāriet uz tīru enerģiju, jo tas uh, ļaus mums vērsties ne tikai pret klimata pārmaiņām, bet uh, tas ļaus arī padarīt gaisu tīrāku mūsu pilsētās. Uh, Manai partijai, NVA partijai, ir svarīgi, lai mēs izvēlētos tehnoloģiski neitrālus risinājumus. Šeit nav runa tikai par elektroautomašīnām, mums ir vajadzīgi arī hibrīdi vai ūdeņraža tehnoloģija. Visas šīs tehnoloģijas vajadzētu izmantot, un mums vajadzētu domāt par šo tehnoloģisko neutralitāti, ja mēs vēlamies pāriet uz tīru enerģiju. Lielas paldies! Tagad Alde grupas vārdā izteiksies Bilbao Barandikas kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšādātāji! Komisārs kundze! Labvakar! Es vēlētos pirmkārtām apsveikt referentu un visus ēnu referentus un pateikties viņiem par ieguldīto darbu. Šis priekšlikums ļaus mums kopīgi sasniegt mūsu mērķus, proti par 20% samazināt transporta emisijas līdz 2025. gadam. Un, proti, šis priekšlikums balstās arī uz realitāti un uz skaidrību. Un tieši tas mums ir vajadzīgs, lai mēs uh, novērstu šīs negatīvās sekas, ko ir izraisījušas debatas par dīzeli. Mums ir jāgaida, kamēr tirgū parādīsies patiešām bez emisiju transporta līdzekļi, un mums ir jādomā arī par sociālajām izmaksām. Mēs redzam, ka um, pārdošanās kritums tagad ir radījis arī darbvietu zudumu. Un, protams, mums ir jādomā arī par uh, eh, transporta līdzekļu parku, tā lai tas būtu vēl mazāk piesārņojoši. Tātad mums ir jābūt patiešām reāliem, lai mēs varētu pāriet uz bezemisiju mobilitāti. Tas ir svarīgi, ja mēs gribam eh, patiešām samazināt emisijas. Citas valstis jau to dara. Tātad skaidrība un realitāte ir ļoti svarīga, tas varētu ļaut mūsu uzņēmumiem plānot savas investīcijas tā, lai viņi varētu cerēt uz izmaksu samazinājumu drīzā laikā. Šādā veidā mēs varētu arī vērsties pret pārdošanas krīzi, un mēs varētu stimulēt tādu rūpniecības politiku, kas ļautu mums visiem pāriet uz bezemisiju transporta līdzekļiem. Mums ir vajadzīga vieda mobilitāte tā, lai katrs transporta līdzeklis varētu dot savu ieguldījumu energoefektivitātē, vidē, sociālajās aspektos un arī mobilitātē Eiropas Savienībā. Noslēgumā šie jaunie risinājumi, kas ļaus mums nodrošināt piekļuvi šādiem tīriem līdzekļiem, eh, saistās ar to, ka 2007. gadā um, vidējais automašīnu dzīves ilgums bija 8 gadi, un tagad eh, tas ir jau vairāk nekā 12 gadi, tātad 16% eh, palielinājums tikai dažu gadu laikā. Un, ja runa par atjaunošanu un cerēt, ka mēs varēsim vienā mirklī pārēt no 0 līdz 100, ir um, ļoti sliktas ziņas. Sliktas ziņas vidas aizsardzībai un arī automašīnu sektoram. Lielas paldies, un tagad GNGL e grupas vārdā izteiksies Konečnas kundze uz pusotru minūti. Paldies, uh, priekšādātāji! Komisārs kundze, kā jūs zināt, es um, nebiju pārlieku apmierināta ar starpiestāžu starunu rezultātu. Mēs esam uzlikuši pārāk striktas prasības eh, ražotājiem attiecībā uz emisiju samazināšanu, un tas arī ir viss. Direktīvas teksts par eh, tīras enerģijas un tīru transporta līdzekļu veicināšanu m, mm, bija paredzēts kā m, eh, sākums E, šādai pārējai, bet diemžēl tas nāk par vēlu, un e, šajos noteikumos par valsts iepirkumu ir pārāk daudz problēmu. Ražotājiem vajadzēs maksāt miljardiem eiro, lai varētu um, izgatavot šīs tīrās automašīnas, bet kurš tās pirks, ja valsts iepirkuma sektors tam nebūs gatavs? Diemžēl dalībvalstis ir atstājušas visu slogu uz ražotājiem. Šādu veidu, šāda veidā automašīnu ražošana nenodrošinās eh, CO2 emisiju samazināšanu. Tāpat arī uh, biodegvielas jautājums un citi punkti netika pietiekami labi apskatīti. Pārējais periods ir pārāk īss. Arī termiņi mums neliekas piemēroti. Parlaments savu pozīciju pārdeva pārāk lēti, un tāpēc šis dokuments ir tikai ēna no tā, kas tas varēja būt. Tieši tāpēc es to nevaru atbalstīt. Paldies! Pirms uh, dodu vārdu pēdējiem runātājiem, tad uh, Es arī savā vārdā gribētu pateikties jums visiem. Uh, šajā brīdī varbūt nesam pārāk daudz zālē, bet paldies par to lielo iespēju, ko esam man devuši būt par vicepriekšsēdētāju un es tik tiešām ar cieņu esmu centies pildīt savus pienākumus, strādājot un Tātad ņemot vērā tos uh, pienākumus, ko es uh, uzņēmos, es arī centos uh, stabilizēt un nostiprināt plurālismu šajā aulā. Paldies jums visiem un sveicu visus tos, kuri kandidēs Eiropas parlamenta vēlēšanās, lai būvētu labāku Eiropu visiem un liels paldies un tiešām lepojos ar jums visiem. Paldies! E eh, tagad eh, zaļo grupas eh, vārdā Marčelēzī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Grēta Tunberga vakar mums teica šeit Eiropas parlamentā, mūsu māja deg. Eh, šis ir eh, ārkārtas eh, pasākums klimata ziņā. Mums ir nepieciešama ambicioza rīcība. Transporta sektors ir joprojām viens no vispiesārņojošākiem sektoriem ar augstākā līmeņa emisijām. Mēs esam vienojušies, ka mēs uzlabosim šo sektoru un centīsimies nodrošināt, lai katra valsts nodrošinātu, ka 20% transporta līdzekļu, vai tie ir mikroautobus vai citi, ka tie drīz būs tīrāk. Protams, tas ir solis vajadzīgajā virzienā, neapšaubāmi, bet Gribu atgādināt, kā Grēta Tunberga vakar mums teica, ka runājot par klimatiskajām izmaiņām, mēs nedaram visu labāko iespēju. Mums jādara viss, viss, jebkas iespējamais. Un kas ir nepieciešams, ir nepieciešama patiesa revolūcija transporta sektorā un uh, mobilitātes sektorā. Tā tad uh, revolūcija veselības un klimata vārdā. Tāpēc sekosim dažu pašvaldību, kā piemēram Valencijas vai Madrides uh, pašvaldību, piemēram, kur mēs redzam, kur šī pārēja notiek uz ilgspējīgu mobilitāti mobilitāti bez fosīliem kurināmiem. Madrid, tas ir labs piemērs, tur būs transporta flote, autobusi, kas būs simtprocentīgi zaļi, ekoloģiski, tātad jau nākamajā gadā. Un viņiem jau ir izdevies uzlabot gaisa kvalitāti. Tātad eh, tas ir gaiss, ko elpo visi Madrides eh, iedzīvotāji, un tas tik tiešām ir labs piemērs visai Eiropas Savienībai, kas parāda, ka tas ir iespējams. Eh, paldies! Un nākošais Volken kungs sociāldemokrāta grupas vārdā uz vienu minūtu lūdzu. Priekšādātāji, liels paldies! Sabiedriskais transports Eiropā ir jāpadara vidē draudzīgāks, vidē draudzīgi autobusi, dzelzceļi, mm, ielas un tā tālāk. Tas spēs lielā mērā atrisināt gan sliktā gaisa problēmas, gan sastrēgumus. Ir svarīgi, lai šai direktīvā mēs atbilstīgi dodam eh, motivāciju labiem piemēriem, jo tieši autobusu gadījumā tas ir svarīgs, jo, piemēram, eh, sabiedriskajā transportā 75% šobrīd ir tieši šādi sabiedriskā transporta līdzekļi. Uh, 2018. Um, gadā 9% gadā, uh, nu, tikai 9% no jauniepirktiem autobusiem Vācijā, piemēram, bija ar elektrību darbināmi. Līdz 2030. gadam mēs esam paredzējuši krietni uzlabot uh, enerģi, en, šo emisiju samazinājumu, un arī manā reģionā uh, esam, piemēram, piedzīvojuši, ka ir šādas uh, labas jaunas iniciatīvas. Tas nozīmē, ka tas ir izdarāms. Ir jā, jāpiemēro, piemēram, uh, jā, jāpērk ar biogāzi darbināta autobusi, ar ūdeņrada darbināta autobusi, un tas būs ļoti labi arī laukiem un pilsētā, un domāju, ka ar šo tiesību aktu spēram labu solus priekšu. Paldies, nākamais runātājs Šaldemons skundze. Tak for det. Vi står med øh, en lang række klimaproblemer. Det tror jeg... Paldies, priekšsādātāji. Mēs uh, saskaramies ar vairākām uh, klimatiskām problēmām. Ceru, ka mēs visu to saprotam. Uh, vakar mēs tikāmies ar Grētu Tunbergu, viņa teica tieši to pašu. Mums ir milzīga problēma gaisa kvalitātes ziņā. Gaisa kvalitāte ir ļoti slikta daudzās Eiropas pilsu, pilsētās. Mums priekšā ir priekšlikums tīrākiem transporta līdzekļiem, un es domāju, ka tas daļai jau ir izcinājums. Un jā, tik tiešām mēs eh, varētu būt noteikuši mērķi augstāk, mēs varējām būt ambiciozāki, bet vismaz mēs kaut ko tagad daram. Mēs nosakam saistošus mērķus mūsu pašvaldībām runājot par eh, publiskā iepirkuma politiku, par transporta līdzekļu iepirkšanu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas neatrisina problēmu gaisa piesārņojumu, tas neatrisina klimatiskās problēmas kā tādas, bet eh, tas vismaz ir kaut kāds ieguldījums un svarīgs solis eh, vajadzīgajā virzienā. Es ļoti ceru, ka nākošais pasā, nākošā sasaukuma parlaments spērs vēl ambiciozākus soļus, jebkurā gadījumā ļoti novērtē to, ka esam spēruši soļus vajadzīgajā virzienā. Paldies, saka priekšādātāji, un tagad. Bulces eh, kundze komisijas vārdā lūdzu jums vārds. Priekšsādātājs kundze, cienījamie deputāti, eh, liels paldies par šīm debatēm. Un esmu tik tiešām priecīga, eh, konstatējot, ka Eiropas parlamentā ir joprojām spēcīgs atbalsts šim priekšlikumam. Es gribētu vēlreiz pateikties eh, referentam un visiem ēnu referentiem par ļoti konstruktīvām eh, sarunām. Tas mums ir ļāvis noslēgt procesu saulēcīgi, lai šis parlaments varētu apstiprināt eh, šo tekstu pirms darbības pārtraukšanas. Eh, pirmā un otrā, trešā mobilitātes pakotnē, tātad šajā kontekstā pārskatītie direktīvai būs ļoti svarīga loma. Tas palīdzēs mums sasniegt būtisku emisiju samazinājumu transporta sektorā, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savas saistības atbilstoši Parīzes COP21 nolīgumam un um, turpmāk. Tas, ka šis eh, dokuments tiks apstiprināts šī parlamenta laikā, nozīmē, ka mēs jau varēsim panākt šo mērķu sasniegšanu, virzīsimies uz to līdz 2025. gadam. Bet pirms noslēgšu pāris komentāru, balstoties uz jūsu nu pat teikto. Pirmkārt, par eh, ambīciju līmeni. Jā, šī pakotne un šis priekšlikums ir eh, ambicios, bet tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams. Tāpat laikā Eh, tas ir ļoti reāls dokuments, un tas atbilst eh, tirgus prognozēm. Domāju, ka ir svarīgi atcerēties, ka eh, cilvēku tīkli un tāpat arī Eiropas pašvaldību tīkls un reģionu pašvaldību tīkls ir griezušies pie Eiropas parlamenta un Rumānijas prezidentūras prasot pilnīgu atbalstu attiecībā uz šo komisijas priekšlikumu. Tātad jā, vietējai, vietējie līmeņi ir gatavi darbībai. Iegādes izmaksas transporta līdzekļiem, tātad bezemisiju transporta līdzekļiem, vai tie būs elektriski vai ar akumulatoriem vai baterijām, jā, šīs iepirkšanas izmaksas šobrīd ir augstas, tā tas ir. Bet eh, kopīgās dzīves cikla izmaksas jau ir tuvas eh, parastajiem konvencionāliem transporta līdzekļiem un eh, paredzam, ka tur šī situācija būs vēl izdevīgāka uh, laika gaitā. Un ņemot vērī arī pa, pieprasījuma palielināšanos, arī tas tā tad uh, radīs mērogu ekonomiku un šīs izmaksas samazināsies. Mēs esam gatavi izmantot esošos instrumentus kā EFSI, piemēram, ESIF un SEF un uh, tāpat arī līdzīgus instrumentus nākotnē, lai palīdzētu veicināt šo pārēju uz uh, bezemisiju un zememisiju mobilitāti. Atgādināsim eh, šos eh, bezemisiju autobusus, kas jau daudzās Eiropas pilsētās tiek izmantot. Tātad skaidri mērķi valsts pasūtījumam, tīriem transporta līdzekļiem, tas tik tiešām veicinās šo procesu. Burtiski daži vārdi Par uh, papildus informāciju par nozari pagājušā gada jūnijā, tad 2018. gadā nozars uh, vadošie uh, Alstrom Škoda, EBB, Solāris, Ursus un citi uzņēmumu pārstāvi nosūtīja atklātu vēstuli padomēji, uh, prasot augstāku ambīciju līmeni nekā komisija bija ierosinājusi un uh, apstiprināja, ka viņi ir gatavi attiecīgi to visu ievērot un pildīt. Tā tad mums jau te ir stimuli no visām pusēm, gan no pieprasījuma, gan no piedāvājuma puses. Un visbeidzot, gribētu tikai apstiprināt to, ko arī jūs jau teicāt Daudzas eh, pilsētas jau iet tālāk nekā šīs pamatprasības, un daudz jau ir apņēmušies izmantot tikai bezemisiju autobusus turpmākajos 5 līdz 10 gados. Direktīvas mērķis ir veicināt, stimulēt citas pilsētas, eh, sekot šim piemēram. Tāpat laikā saprotot, ka ir mazas un vidēji izmēra pilsētas, kurām vēl nav nepieciešamie resursi un uh, zināšanas, kā ir, piemēram, Amsterdamā vai Parīzē, bet mēs uh, gribam uh, iesaistīt uh, uh arī šādas pilsētas, teiksim, apvienot mazākus pasūtījumus un uh, tādējādi gūt labākus iegādes nosacījumus. Es ar cerībām gaidu, ka tiks eh, apstiprināts eh, Gržība kunga ziņojums rītdien plenārsēdē balsojumā. Es domāju, ka eh, šis dosie pierāda, ka ja mēs atzīstam, konstatējam problēmu un kopīgiem spēkiem, tad mēs spējam panākt ļoti pozitīvu rezultātu mums visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies, komisārs Kundze, priekšsādātāji pilnībā piekrīt, paldies par jūsu pozitīvo skatījumu un uh, Tagad eh, noslēgs, pirms noslēgam debats, mēs uzklausīsim referentu Gžibu kungu vēl uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādātājs kundze. Mēs eh, visi zinām, ka elektrība kā enerģijas avots ir ļoti efektīvs transporta eh, sektorā. Primārās elektrības izmantošana ir daudz dārgāka. Tāpat mēs zinām otrām kārtām, ka atbalsts eh, šim sektoram, tātad eh, tīru transporta līdzekļu sektoram. Nu, tas nozīmē, ka nepieciešams izdarīt izmaiņas arī transporta līdzekļu ražošanā un uh, jāsniedz arī atbildība pilsētām, uh, lielām un mazām Eiropā, kurām ir grūtības nodrošināt atbilstošu gaisa kvalitāti, samazinot emisijas. Tātad tīri transporta līdzekļi, uh, tie var būt noderīgi, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, un tas ir tas, ko cilvēki principā arī grib. Man ir skaidrs piemērs. Pu Polijā kādā pilsētā ir profesors, kurš skrien sava prieka pēc. Un pēc daudziem gadiem viņš saka, ka viņš ir darījis nepareizo lietu, jo plaušas ir sagandētas. Un tas tikai liecina par to, cik daudziem cilvēkiem ir respiratorās sistēmas problēmas. Viņi pat mirst no tām, un par to ir jādomā ir arvien vairāk pilsētu, kuru varas iestādes lemj ierobežot autotransporta iebraukšanu pilsētu centros un ielaiž tikai elektromobiļus. Es saprotu, ko kāds teica šeit parlamentā, ka šādi ierobežojumi faktiski tiek izdarīti vietējā līmenī. Bet ņemot vērā kontaktus ar vietējām varas iestādēm, konsultācijās pirms galīgā lēmuma, es redzu, ka viņi ir gatavi pieņemt paplašinātu nulles emisijas transporta un citu transporta paveidu, kas izmanto tīrās enerģijas. Tas faktiski attiecās arī uz tiem transporta līdzekļiem, kas jau ir tirgū. Ar sociālajiem partneriem mēs par to runājam, runājam arī ar autoražotājiem un citām iesaistītajām pusēm, īpaši vietējām pašvaldības iestādēm jo galu galā viņām būs jāpilda šie lēmumi. Protams, šis ir kompromiss starp trīs institūcijām. Gribētu pateikties visiem, kas ir iesaistīti šajā jautājuma risināšanā. Eiropas finansējums pēc 20. gada arī atbalstīs šo trautā transporta līdzekļu izmantošanu. Paldies par sadarbību! Ne tikai šīs direktīvas ietveros, bet faktiski par visu, ko mēs esam pārdzīvojuši šajos piecos gados. Mēs vienmēr ticējām, ka darām ko labu mūsu pilsoņu labā. Paldies! Šis jautājums tagad ir noslēgts. Balsošana rīt. Tagad gribētu pateikties Kroči par darbu un lai jums jauks vakars. Tā Jurava. Runāsim Cvitkas ziņojumu digitālo rīku un procesa izmantošanu sabiedrību tiesībās. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo iespēju izteikties. Komisārs kundze, godātie kolēģi, Mēs redzam, ka tuvojas noslēgumam šis sasaukums, bet vēl ir palikušas dažas lietas, kuras vēl vajadzētu pieņemt. Šajā gadījumā uz to gaida Eiropas uzņēmumi. Es vēlētos pateikties pirmkārt jau komisārai Jūrovs kundzei, visai viņas komandai, kas ir lieliski strādājusi un ievērojami saīsinājusi darbu, kas bija darbu laiku, kas mums bija jāvelta šim dosijai, un tādēļ nonācām ātrāk pie labiem trialogu rezultātiem. Paldies visiem kolēģiem, ēnu referentiem, kas aktīvi iesaistījās darbā. Par ko šeit ir runa? Runa ir par sabiedrību tiesībām Tas ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienības vienotajam tirgumam. Runā ir arī par digitalizāciju. Digitalizācija mums sniedz jaunas iespējas, piemēram, uzņēmumu reģistrācijā, kur var izmantot digitālās tehnoloģijas, jau konkrētāk internetu. Tas jau ir dīvaini, ja tā var teikt, ka tikai sasaukuma noslēgumā uh, Mēs šajā kontekstā runājam par digitalizāciju. Par informācijas sabiedrību mēs runājam jau ilgāku laiku, bet tagad mēs beidzot darām to, ko no mums jau sen sagaida uzņēmumi un firmas. Dāmas un kungi, viena lieta man ir šeit ļoti svarīga. Mūsu mērķis bija uzlabot un atvieglot uzņēmumu dzīvi. Tieši liekot uzsvaru uz uzņēmumu dibināšanu un reģistrāciju. Piemēram, šeit ir runa par izziņām, dokumentiem, kas ir jāsagatavo, jāiegūst. Ir šī iespēja sadarboties ar citām dalību valstīm, bet tas viss prasa uh, diezgan liels izdevumus un laiku. Pastāvēja ar zināmu juridiskā nenoteiktība saistībā ar reģistrāciju citā dalību valstī. Kopumā šī situācija noveda pie tā, ka vismaz daļēji zuda iespējas darboties vienotajā tirgū, bieži vien pat pirms aktīvās darbības. Dažkārt nācies ir uzņēmumiem atteikties no iespējamiem līgumiem, jo reģistrācija prasītu pārāk ilgu laiku vai resursus. Tagad mēs ievērojami samazinām šo nepieciešamo laiku. Digitālā re reģistrācijai vajadzētu aizņemt ne vairāk kā 5 līdz 10 darba dienas. Protams, ka ir eh, tāpat jāizpilda visas prasības reģistrācijas valstī. Visi dokumenti ir jāsagatavo Un, protams, ka direktīvā ir iekļaut arī uh, vairāki elementi, kas paredzēti cīņai pret iespējamu krāpniecību, kas šajā kontekstā arī ir jāpiemina kā svarīgs elements. Dāmas un kungi, konkrēti tagad runājot par kādiem uzņēmējiem ir runa. Runa šeit ir par aptuveni 24 miljoniem uzņēmumu Eiropas Savienībā. Aptuveni 80% no tiem ir kapitāla sabiedrības, un gandrīz lielāk, praktiski visi no viņiem ir MVU, mazie vidēji uzņēmumi, kas rada arī lielāko daļu darba vietu. Ja mēs šiem uzņēmumiem atvieglosim dzīvi, ļaujot ietaupīt laiku un naudu, arī personālu, tad tas ir labi. Un tieši to mēs arī ar šo ziņojumu vēlamies sasniegt. Šie noteikumi attiecas uz kapitāla sabiedrībām, bet tagad es vēršos pie komisārs Jūrovs kundzes, lai pārbaudēji, kas notiks pēc aptuveni sešiem gadiem, pēc pārskatīšana, tas varētu tikt paplašināts uz visām sabiedrībām. Vēl viena lieta man e, jāpiemina. Tas, cik nepieciešama ir sadarbība starp dalību valstīm atsevišķos aspektos. Par ko konkrēti es runāju? Piemēram, vadības funkcijas, respektīvi jautājums par to, vai kāds var ieņemt vadošo amatu uzņēmumā vai nē. Tas ir sarežģīts jautājums. Uh, Tāpēc mēs to risinājam tādā veidā, ka mēs direktīvas īstenošanas laiku pagarinājām. Jā, varētu teikt, ka kādam varbūt šķiet, ka mēs tādējādi sarežģam lietas, bet šeit eh, es domāju, ka visas dalība valstis iegūs no šī regulējuma ja tas pareizi tiks īstenots, un labums būs sajūtams jau gana drīz uzņēmumi to sajutīs, uzņēmēji to sajutīs. Tāpēc aicinu rīt atbalstīt šo ziņojumu pirmajā lasījumā. Paldies! Tagad vārds komisārai Juravai. Rīt mēs pietuvosimies uh, kompāniju vajadzībām par soli tuvāk. Un tas ir pēdējais brīdis, kad tas ir jādara. Mēs palīdzēsim kompānijām lētāk un efektīvāk darīt šīs procedūras. Visās dalību valstīs tas būs iespējams. Kompānijas varēs izmantot digitālos instrumentus un procesus ne tikai nacionālā līmenī, bet arī pāri robežām. Tās ietaupīs naudu un laiku, sakot jaunus uzņēmumus un atjaunojot savu uniformāciju reģistros un viss tas notiks ar labiem drošības standartiem. Gribētu tiešām pateikties ziņotājam, referentam Zviefkas kungam par ātro darbu pie šī priekšlikuma un izcilu sadarbību. Komisija ir ļoti apmierināta ar rezultātu. Īpaši politiskā vienošanās par digitālajiem instrumentiem un rīkiem – norāda, ka nacionālās sistēmas un procedūras var saglabāties, kamēr šī informācija ir pieejama arī tiešsaitē. Nodrošinājums pret krāpšanu. Direktīva parādīs, kādos gadījumos dalību valstis var pieprasīt fizisku klātbūtni procedūrās. Man priecina arī tas, ka informācijas apmaiņa par diskvalificētiem direktoriem ir pieņemta parlamentā. Tas padarīs šo vidi daudz skaidrāku un novērsīs krāpšanu. Vēl vairāk informācija no reģistriem būs pieejama brīvi, sevišķi runājot par tiem, kas ir iesaistīti šajos uzņēmumos un sabiedrībās. Komisija pilnībā atbalsta kompromisus un gaida rītdienas balsojumu. Paldies EPP grupas vārdā pusotra minūte Radava kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kolēģi, gribētu apsveikt Tadeušu Cvīvku ar šo vienošanos, ar galīgo versiju. Direktīva nāks par labu pirmām kārtām mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tas, ka mums nebija skaidru noteikumu un pastāvēja liels atšķirības starp dalību valstīm, radīja birokrātisko slogu un laika patēriņu visiem, kas vēlējās vai nu paplašināt savu darbību kādās Uh, uzņēmumos vai dibināt jaunus uzņēmumus. Šeit kapitāla sabiedrība darbība ir atvieglota. Dokumentus tagad var pārsūtīt uz reģistru tiešsaitē. Reģistrācija ir daudz lētāka, arī Bulgārijā šī procedūra ir ieviesta. Dokumenti tiek izskatīti straujāk un šāda reģistrācija neprasa papildu izdevumus. Vienreiz izdari ir tas pamatprincips, ir jāsniedz šī informācija un tikai vienreiz. Šāda reģistrācija visā Eiropas Savienībā katrā ziņā nāks par labu maziem vidējiem uzņēmumiem. Digitālie risinājumi sabiedrība tiesībās paredz arī augstus drošības standartus, identitātes pārbaudas un nepieciešamās intervijas. Informācija par kompānijām būs pieejama par brīvu, un tas pilsoņiem katrā ziņā ir izdevīgi. Paldies! Reigners Kunze godātā komisārs kundze, godātais referenta kungs, digitalizējot Eiropas Savienības sabiedrības tiesības, uzņēmumi varēs tikt dibināti tiešsaistē, iesniegt dokumentus tiešsaistē, un eh, lielākā daļa procesu arī varēs tikt nokārtoti internetā. Bet tas vispār paliks nacionālā kompetencija. no sākuma manas grupas sociāldemokrātu atbalsts vēl nebija garantēts, jo mums bija ļoti svarīgi nodrošināties pret krāpnieciskām iespējām, ja uzņēmumus var nodibināt citā es dalību valstī ar peles klikšķi. Mēs vēlamies e, vērsties pret paskastīšu firmām un vērsties arī pret valstīm, kas pašas vēlas deklarēt sevi kā tādas Eiropas delavēras. Uh, Vēlos pateikties referentam Cvifkas kungam, komisārai paldies, sarunvedēju komandai, arī mūsu ēnu referentei Jetei Gutelanda kundzei un citiem. Rezultāts paredz to, ka ir nepieciešams pārbaudīt rīcības spēju personām, kas vēlas dibināt uzņēmumu, un dalību valstīm, neskaroties uz pilnīgu digitalizāciju, atsevišķu iemeslu dēļ ir iespējams pieprasīt papildu informāciju. Tas mums ir ļoti svarīgi, lai tiešsaistes reģistrācija nekļūtu par jaunu instrumentu paskastīšu firmu eh, reģistrācijai. Vairāk informāciju iespējami pieprasīt. Un līdz ar to viss mehānisms darbosies efektīvāk. Svarīgs jaunums ir arī tas, ka dalību valstīm ir jāīsteno noteikumi, jāpieņem to. Krāpnieki nevarēs eh, turpināt savu krāpniecisko darbību citās dalību valstīs. Uzņēmumiem ir jāgūst labums no digitalizācijas, bet Eiropa nedrīkst kļūt par tiešsaistes interneta veikalu krāpnieciskiem darījumiem. dalību valstīm ir jāievieš nepieciešamās kontrolas, lai nodrošinātu, ka sabiedrības tiesības netiktu ļaunprātīgi izmantotas. Apsveicu ar šo sprintu, kas eh, tieši šajā sasaukuma noslēguma periodā tika īstenot. Paldies! A következő felszólalónk Ralf Paket, az Európai Konzervatívok. Nākošais runātājs Ralfs Pakets, reformistu grupa, konservatīva reformistu grupa. Paldies! Flandrijā mazie un vidējie uzņēmumi faktiski veido ekonomikas mugurkaulu, sniedz visvairāk nodarbinātības un satur kopā sabiedrību. Digitalizācija varētu padarīt viņu dzīvi vieglāku, taču mums ir nepieciešama taisnīga konkurence Mēs uzskatām, ka reģistrācijai jābūt pēc iespējas vienkāršākai, un digitālā formātā, protams, tas tā ir. Taču tas, ka jūs varat izveidot kompāniju tiešsaistē, varētu radīt problēmas krāpšanas virzienā. taču ir citi veidi, kā garantēt informācijas drošību. Elektroniskā veidā pārbaudes kompānijas izveidei ir jābūt pēc iespējas vienkāršai un lētai. Tas nāks par labu visai ekonomikai. Paldies! Pirms dodu vārdu Švickas kungam, lai slēgtu šī diskusiju, došu vārdu komisārs kundzei. Paldies! Gribu pateikties jums par teikto. Veids, aicinu jūs arī balsot par kompromiss priekšlikumu. Ar šo tiesību aktu mēs aicinām Eiropas kompānijas darboties 21. gadsimtā, un tas ir pareizs solis. Tagad mēs varam pievērst uzmanību arī, lai nodrošinātu īstenošanu praksē pēc iespējas straujāk. Paldies! Došu vārdu referendam. Un, protams, apsveicu jūs ar padarīto. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisārs kundzei, paldies kolēģei par to, ko viņa sacīja un arī ko citi sacīja par šo tematu. Mums, kā likumdevējiem, kā Eiropas parlamentam, tas šķiet tikai un vienīgi dabīgi, ka lielākā daļa no Eiropas uzņēmumiem ir godīgi. Un tāpēc mēs ierosinām tādus risinājumus, kas šādiem uzņēmumiem atvieglos dzīvi parastos apstākļos. Un parasti apstākļi mūsdienās nozīmē digitālu pieeju, bet, protams, pastāv arī krāpnieki. Un eh, cerams, ka mēs varēsim nodrošināt to, ka izmantojot internetu, šādu krāpnieku nekļūs vairāk. Tātad vēlreiz paldies visiem, kas veica apjomīgu darbu. Un mans aicinājums tagad ir padomēji, lai dalību valstis tagad direktīvas īstenošanā rīkotos ātri jo uzņēmēji Eiropā gaida uz šādiem moderniem risinājumiem. Viņi to vēlas pēc iespējas ātrāk. Paldies! Kolēģi, ar to arī beidzam šo diskusiju. Nākošais Evelīns Regners ziņojums pārobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana. Dosim vārdu referentei. Paldies, godātā komisārs kundze, kolēģi. Tas, ko mēs šeit esam radījuši, ir stūrakmens. Direktīvas apmērs un e, sarežģītība ir pielīdzināma e, datu aizsardzības likumdošanai Mums bija 110 sarunu stundas, un to laikā mēs nonācām pie kopīgas direktīvas teksta. Par to vēlos no sirds pateikties visiem iesaistītajiem komisijai, komisārs kundzei, ēnu referentiem, bet arī padomēji. Tagad mums ir jauns risinājums, kas regulē uzņēmumu darbību pārobežu darbībai, reorganizācijai, apvienošanai, sadalīšanai. Ja visiem uzņēmumiem ir tiesības darboties, reģistrēties citā dalību valstī, ja es esmu arotbiedrību pārstāve un ļauju uzņēmumiem ar šo regulējumu darboties citās dalību valstīs. Šīs tiesības uzņēmumiem ir eh, jau kopš ES dibināšanas, bet tā nav bijusi pietiekami labi regulēta. Līdz ar to pamatā bija jāpaļaujas uz Eiropas Savienības tiesas eh, spriedumiem šajā jomā, kas apstiprināja tiesības šajā jomā. Man vienmēr svarīgi ir bijusi nepieciešamība atrast līdzsvaru Uzņēmumiem ir jāizmanto šīs tiesības, viņiem jābūt šādām tiesībām, bet vienlaicīgi ir jāaizsargā gan uzņēmēji, gan darba ņēmēji. Mēs varējām atrast labāko līdzsvaru, un Eiropas parlamenta nostāja šajā tekstā ir atrodama un pietiekami atspoguļota. Labāka aizsardzība darba ņēmējiem, tad, kad uzņēmums eh, pārvācas vai paplašinās uz citām dalību valstīm, ir arī atsevišķa klauzula pret ļaunprātīgu izmantošanu kā piemēram paskatīšu firmu dibināšanas um, ierobežošana. Darba ņēmēji ir jāuzklausa un arī jāinformē tad, kad runa ir par viņu darba vietu saglabāšanu. Ir norma attiecībā uz konsultēšanos ar darba ņēmējiem. Un ir arī īpašs atgādinājums sniegt saulēcīgu informāciju un veikt konsultāciju šajā procesā. Papildus tam tiek ieviests jaunas piecas tiesības darba ņēmējiem uzņēmumam pārvācoties uz citām valstīm. Lai nebūtu situācijas, kad eh, strādājošie no ziņām eh, presē uzzina par savu darba devēju pārvākšanos uz eh, citu dalību valsti. Tur ir jāsagatavo atsevišķs plāns un jādod iespēju komentēt. Un viņiem ir arī tiesības saņemt pamatotu atbildi no vadības. Skaidrs ir arī tas, ka arī Eiropas um, līmenī ir jāiesaista konsultācijās uh, arotbiedrības. Uh, nu, un darba ņēmējai nepieciešama pietiekama resursa, lai varētu īstenot savas tiesības. Līdz ar to mēs varējām uzlabot komisijas priekšlikumu. Un arī šeit visās uh, pārobežu operācijās četri gadi Eh, ir nu, noteikti kā norma un 4 piekdaļas eh, kā sliekšņa vērtība, robežvērtība. Eh, mēs dzirdējām par nodokļu skandāliem, Luxlīks, Panamas dokumenti un tā tālāk, bet arī par transporta un celtniecības jomas krāpnieciskajām darbībām ar nosūtītajiem darbiniekiem uz citām dalībvalstīm. Šī šīs tiesības tiek sistemātiski ļaunprātīgi izmantotas. Tas nozīmē, ka par to samaksā galu galā kādas valsts nodokļu maksātāji. Tāpēc es esmu lepna ar to, ka mums ir atsevišķa klauzula šeit pret šādu ļaunprātīgu izmantošanu. Līdz ar to, ja būs bažas, ka var būt krāpniecība konkrētā gadījumā, tad ir tiesības prasīt tiesai pārbaudīt šādas situācijas, vai ir nomaksāti nodokļi, vai netiek mēģināts apiet sociālo iemaksu, maksāšanas nepieciešamību un tā tālāk. Tas nozīmē, ka ja uzņēmums vēlas ļaunprātīgi izmanto savas tiesības pārcelties uz citurien, lai apiet kādas eh, tiesību normu prasības, tad eh, šim uzņēmumam tiek aizliegts to darīt. Šāda klauzula pret eh, ļaunprātīgu izmantošanu tiek eh, īstenota ar sankciju iespējamību. Ja tikai pēc pārstruktūrēšanas tas tiek konstatēts, tad iestādes var efektīvi, samērīgi noteikt nepieciešamos sodus. Tomēr Šeit mobilitāte vairs nevar tikt ierobežot. Jūs redzat, visaptvaroša pakete, un tāpēc ir liels paldies sakāms visiem ēnu referentiem, Luis de Grandes kungam, citiem, Paskalam Duran, kas aktīvi strādāja, lai apstiprinātu un pieņemtu šo visaptvarošo paketi. Paldies! Paldies! Un tagad komisijas vārdā komisāra Juro lūdzu. Paldies! sākšu runu mazliet sentimentālā stilā, jo šī ir pēdējā plenāra sēde. Man ir bijušas tik daudzas šajos piecos gados, un man jāsaka, ka strādājot pie visdažādākiem tematiem, gan ar Regners kungu, de Grandes kungu, gan daudziem citiem, es vienmēr esmu uztvērusi šo sinerģiju, kas mums veidojās – politikas un ekspertīzes un veselā saprāta sinerģiju. Sapratni par to, kas ir jādara. Un, manuprāt, tas ir labs piemērs. Ļoti sarežģīts jautājums. Un daudz gudri cilvēki teica, ka nez vai mums izdosies nākt klajā ar kaut ko saprātīgu. Un tagad mēs esam ceļa galā. Ļoti grūts tas ir bijis, taču veiksmīgi mēs to esam izdarījuši. Vienotais tirgus dod labas iespējas kompānijām, taču bieži tās nevar tās izmantot praksē. Komisijas priekšlikums lielā mērā saistās ar ilgtermiņa mērķiem, uh, kas ir gan parlamentam, gan arotbiedrībām, gan uzņēmumiem. Un, protams, man jāsaka paldies Regners kundzei un prezidentūrām, kas ir ļoti konstruktīvi strādājuši pie šī svarīgā un sarežģītā jautājuma. Man prieks, ka padome un parlaments ir atraduši pragmatisku kompromisu, kas var uzlabot situāciju gan uzņēmumiem, gan to darbiniekiem. Direktīva ļaus kompānijām pārorganizēt savu darbību vienotajā tirgu, nodrošinot strādājošo intereses. Komisija atbalsta obligāto raksturu daudziem punktiem, kas ir šai direktīvā. Komisija atbalsta arī nosacījumus strādājošo tiesībām, kur ir daudz jautājumu saistībā ar parlamentu. Uh, slieksnis, 4,5 daļu slieksnis pārobežu operācijām aizsargā palīdzības mehānismi operāciju tālākai izvēršanai dod ļoti nopietnu drošības spilvenu. Arī konsultācija un informācijas pants uzsver strādājošo intereses pārobežu uh, darbības gadījumos, kas parlamentam bija svarīgi sarunu pozīcijas sākumā komisija vēlētos arī apsveikt parlamentu ar kompromisiem un to, ko mēs esam sasnieguši. Tas ir liels solis uz priekšu, salīdzinot ar esošo situāciju. Sniedz stabilus likumus visām pusēm, kas iesaistītas pārobežu operācijas, nepadarot to pārāk sarežģītu praksē Tāpēc kompromisus komisija var atbalstīt un gaidām balsojumu rīt. Paldies! Paldies komisārs kundzei. Ekonomiskās komitejas vārdā Ludvigson kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, uh biju ziņotājs ekon komitejām izstrādāja sekojušu atzinumu. Nosakot, ka ir nepieciešami skaidri un droši noteikumi, kas garantē iespēju uzņēmumiem pārvietoties Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgi uzņēmumiem, kas strādā nopietni. Tajā pat laikā mums ir nepieciešami tādi noteikumi, kas ļauj arī apkarot nodokļu un sociālo dempingu ir jāizvairās no tā, lai vienkārši pārcelšanās mērķis uh, būtu izvairīties no sociālo noteikumu ievērošanu, no darbinieku tiesību ievērošanu. Es pateicos referentē Evelīnai Regnerei, kā arī ēnu referentiem, atzinumu referentiem par izcilo sadarbību. Uh, šie jaunie noteikumi garantē vairāk uh, iespēju uzņēmumiem augt iekšējā tirgū. Tajā pat laikā šie jaunie noteikumi arī sniedz lielāku drošību gan uh, strādājošajiem, gan arī akcionāriem. Uzskatu, ka ļoti svarīgi rītdien mums vienoties par šo un pieņemt šo tiesību aktu, jo ir ļoti būtiski droši noteikumi par uzņēmumu tiesībām iekšējā tirgū. Tāpat laikā jāizvērās no krāpniecības un ļaunprātības. Tas ir ļoti būtiski, jo pretējā gadījumā tas mazinās pilsoņu uzticību iekšējiem tirgumam. Ļoti būtiski, lai ar šo tiesību aktu mēs varētu garantēt vairāk taisnīgumu vienotajā tirgū. Un tas nozīmē, ka arī paskatīšu uzņēmumu ir jāslēdz. Paldies! Pateicos! Un tagad uh, politisko grupu uh, pārstāvjiem tiek dots vārds Digrandis Paskvalkungs, ETP vārdā lūdzu. Godētā priekšsēdētājas kundze, godētā komisāra Jurovs kundze, dāmas kungi deputāti, vispirms es vēlētos pateikties par uh, ļoti nopietnu un sarežģīto darbu, kādu ir veikusi mana, draud, mana draudzene, lai arī varbūt politiskā pretiniece Evelīna Rēgnere. Un kopā ar komisiju esam apstiprinājuši šo direktīvu galveno mērķi atvieglot uzņēmējiem, galvenokārt maziem vidējiem uzņēmumiem dibināt uzņēmēju darbību, kur viņi to vēlas. Mums ir ļoti skaidrs paredzami noteikumi aizvien globalizētākā pasaulē, tajā pat laikā arī neapdraudot strādājošo akcionāru tiesības. Jaunie harmonizētie noteikumi iekļauj nepieciešamās garantijas, lai aizsargātu visu tiesības Šī direktīva atbild uz uh, nepieciešamību attīstīt uh, likumdošanu, ņemot vērā arī Eiropas Savienības tiesas spriedumus, kas ir atrunāti 49. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību. Mēs vienmēr esam iestājušies par to, ka uzņēmēji, kas darbojas vienā dalība valstī, ka uzņēmumiem ir brīvība arī uh, pārvest savu sociālo sēdeklu uz citu dalību valsti, nezaudējot savu juridisko statusu. Uh, Tajā pat laikā mēs uzskatām, ka ir ļoti labi, ka esam iekļāvuši arī e, pretkrāpniecības klauzulu, lai izvairītos no e, dažādām krāpnieciskām ļaundarb... ļaundabīgām darbībām, lai nevainātu iekšējo tirgu. Kā zina referente, es uzstāju ļoti uz to, lai uzņēmumi arī pamatotu citu starpā, vai viņi ir saņēmuši valstu atbalstu vai nē jo katru dienu saskaramies ar situācijām, kur uh, uzņēmumi, kas saņēmušie valstu atbalstu, pēc tam pamet šo valsti un uh, arī uh, atlaiž strādājošos. Nu, tā tas ir vismaz Spānijā. Esam iekļāvuši arī ekspostu kontroli šai. Mm, mobilitātei, lai pārbaudītu, vai tiešām nav nekādas krāpniecības. Tad ir arī process, kas garantē adekvātu aizsardzību visām pusēm iekšējā tirgū. Un rezultāts ir ļoti pozitīvs. Ir uh, šīs mobilitātes, uh, uzņēmējdarbības, brīvība, un mēs uh, vēlamies šādu Eiropas robežām. To arī esam šeit panākuši. Paldies! Liels paldies! Degrandes Paskuāla kungam! Un tagad es un D grupas vārdā Mikls Dečena divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, rītdien balsošanā mēs liksim punktu nepieļaujamai situācijai. Situācija, kurā val, uzņēmumi varēja pārcelties no